kādā veidā konkurence kropļot Eiropas saimnībā. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdis. Man ir liels gods šorīt eh, mūsu sēdē sveikt delegāciju no Kanādas parlamenta. Kanādas parlamenta delegācija sēž viesu tribīnēs. Kā arī delegācijā ir Kanādas eh, pārstāvniecības pārstāvi. Sveicināti šeit! Kanādas parlamenta pārstāvi ir ieradušies šeit, lai tiktos ar Eiropas parlamenta deputātiem un kopā ar un kopā izveidot starpparlamentāro delegāciju. Tādējādi abu parlamentu pārstāvjiem ir iespēja diskutēt. Un eh, vakar viņi piedalījās svinīgajā sēdē un eh, apmeklēja arī Ipru, un eh, svinēja 11. novembri. Un es vēlētos sveikt Kanādas pārstāvis. Tagad turpināsim ar balsu paskaidro, balsošanas paskaidrojumiem.